likumus, lai šīs programmas Erasmus un Leonardo varētu sākt darboties. Grācie, grācie. Paldies, eh, eh, Žorkungs, un mēs pāriem pie otra paziņojuma. Tā ir korekcija iekšējā tirgus komitejā. Ir iesniegusi korekcijas diviem tekstiem, ko ir pieņems parlaments. Šeit ir nepieciešami nosacījumi, lai homoloģētu. Autotransportā piekabju sistēmas. Šis ir jautājums saistāms ar patērētāju tiesībām saskaņā ar reglamenta 216. pantu, un šie grozījumi tiek pieņemti, izņemot, ja 48 stundu gaitā vismaz 40 deputāti nepieprasa šo jautājumu likt uz balsojumu. Ar šiem grozījumiem var iepazīties tīmekļu vietnē. Un tagad mēs pāriem pie balsošanas. Reglamenta Priekšsēdētāji, tikai 20 sekundes. Katru mēnesi mums ir jāierodas Strasbūrā, mēs to darām ar prieku, tomēr es gribētu aicināt eh, prezidentūru attiecībā uz ceļojumiem būtu derīga lietas vienkāršot. Itālijas delegācija un arī, es domāju, citi, e, citi, citas delegācijas piekritīs, mums nav tiešo lidojumu no mūsu galvas e, pilsētas uz Strasbūru. Uh, Eh, mums ir dažkārt jādodas ļoti nogurdinošos braucienos, vakar, piemēram, no pulksten desmitiem līdz 22. Varbūt varētu Francijas valsts šeit eh, iejau, iesaistīties, lai dotu mums iespēju nonākt Strasbūrā visērtākajā veidā. Paldies, Antinoru kungs! Protams, mēs darīsim zināmu jūsu skaidro vēstījumu. Mēs darīsim visu iespējamo, lai norādītu uz šīm nērtībām tīri loģistiskā ziņā, un tas attiecas ne tikai uz Itālijas debuta, debat, deputātiem vien, bet tagad mēs pāriesim pie balsošanas un šo jautājumu nediskutēsim. Presidente. Priekšsēdētājs. Gribēju izteikties. Sak sakarā ar šo tā saucamo evakuācijas mēģinājumu, kas notika pagājušā nedēļā Briselē. Mūsuprāt, tas, kas notika, nepakļaujas nevienam e, noteikumam. Neviens neieradās birojos pavēstīt, ka mums ir eh, jāevakuējas, un mēs varējām iet ārā un darīt, ko mēs gribam. Es gribētu zināt, cik katru gadu parlaments eh, tērē naudas drošības līdzekļiem, evakuācijas noteikumiem un parlamentu drošībai kopumā. Es tomēr gribētu sagaidīt protokolus profesionālāku rīcību no parlamenta puses. Gli uffici preposti hanno provveduto ad avvisare i attiecīgie dienesti informēja klātesošos deputātus un visus, kur atradās birojos ar uh, uzraugu starpniecību. Tas bija vienīgais iespējamais veids. Bet tagad es gribētu jūs lūgt koncentrēties uz balsojumu un neuzsākt citas debates. Kopā ziņojums par. Pret. Atturas pieņemts. Tikā uzziņojums par. Pret. Atturas pieņemts. Galagera ziņojums. Personāls balsojums Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam referentu. Royal ziņojums par. Atvainojiet ja es nepareizi izrunāju vārdu, pret atturas pieņemts. Apsveicam Roilu kungu. Okonī ziņojums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu apsveicam referentu. Matijaša ziņojums par. Pret atturas pieņemts. Apsveicam. Kā vada ziņojums par pret atturas pieņemts. Apsveicam, ka vadā kungu. Tā ir ar ziņojums par pret atturas pieņemts. Apsveicam referentu Gardīni ziņojums par pret atturas apsveicam Okonī ziņojums pār. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, pirmais grozījuma bloks pār. Pret atturas pieņemts. Tādējādi globālais priekšlikums grozīts par pretaturas pieņemts. Personālais balsojums. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Apsveicam! Leitfrīda kungs grib izteikties par nākamo punktu. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Es nerunāšu ilgi, bet man, man bija vēlme izteikties. Šis parlaments, manuprāt, vienmēr ir bijis demokrātu pusē, nevis diktatoru pusē, un nevis un, un iestājies par tiem, kas cīnās par cilvēku tiesībām. Uh, Tas tā notiek rezolūcijās, kas noteikti ir ārkārtīgi svarīgas, bet man ir prieks, ka tas beidzot notiek arī ziņojumā, kur tiek pārstāvētas ekonomiskās intereses. Un, eh, lūk, to mēs pirmo reizi esam panākuši. Mēs uh, vēlamies uh, panākt, lai nākotnē uh, diktatoru mm, veiktā kontrole mm, nenoritētu bez kādiem ierobežojumiem, tostarp attiecībā uz internetu, attiecībā uz Facebooku. Nākotnē tas viss notiks citādāk. Dažu valstu gadījumā uh, kontrole notiek uh, pirms uh, atgadījuma, bet mēs, pēc atgadījuma, bet mēs vēlamies, uh, lai tas viss notiktu jau preventīvi. Paldies par šo precizējumu pārējiem pie balsojumu. 52. grozījums pār pret saturas pieņemts. Komisijas priekšlikums ar grozījumiem pār pret saturas pieņemts. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielu vairākumu pieņemts apsveicam referentu Fidanses ziņojums. Par, pret, atturas, apsveicam. Fidanses kungu ziņojums pieņemts. Koha ziņojums. 4, a favore, Ceturtais punkts par. Ah, Personālais balsojums. Sākam balsot. Re referents gribēja izteikties pirms tam. Vielen, vielen Dank. Paldies, priekšsādātāji. Man ir tikai īsa piezīme. Pēdējā brīdī ir izplatīts nepareizs tautas partijas eh, ziņojums, un eh, es vēlējos sacīt, ka pareizais ir pieejams eh, lejupielādē. Paragrafu. Labi, ceturtais punkts, personāls balsojums, sākam balsot. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. E approvato. Pieņemts. 12. punkts par. Pret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 pret atturas pieņemts 31. par, pret atturas pieņemts 34. par, pret atturas pieņemts 37. par, pret atturas pieņemts 48. punkts, pirmais grozījums par, pret atturas pieņemts 47. atsevišķais balsojums pirmā daļa par, pret atturas pieņemts atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas pieņemts, 48. par, pret atturas pieņemts, 50. par, pret atturas pieņemts, 52. 50. sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts ar eh, ļoti lielu vairākumu 52. par pret atturas pieņemts 54. par pret atturas pieņemts. Sākam balsot par 54. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. par pret atturas pieņemts 88. par pret atturas pieņemts 96. par pret atturas pieņemts 101. pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts 103. par pret atturas pieņemts. Liek uz balsojumu grozīto priekšlikumu par, pret atturas pieņemts. Apsveicam. Tālāk deva ziņojums. Par. Nē, atvainojiet. 23. punkts, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts trešā daļa par, pret atturas noraidīts 29. par. Trešā daļa sākam balsot 23. punkts. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. par pret atturas pārbaudām 29. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 40. par pret atturas pieņemts 41. par pret Eh, ja vēlaties, varam pārbaudīt. Nevēlaties. 41. par. Pret atturas noraidīts. 42. par. Pret atturas pieņemts. 43. par. Pret atturas pieņemts. 45. Eh, divā, pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas pārbaudām sākam balsot otrā daļa 45. Beidzam balsot. Noraidīts. D apsvērums par. Pret. Sākām balsot par D apsvērumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Rezolūcijas priekšlikums kopumā par pret atturas pieņemts. Apsveicam Devas kungu. Zīmē reports. Ziņojums. Trīsdesmit sešais eh, punkts pirmā daļa, kas par pret Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Uh, ut, otrā daļa balsojam, sakam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. Uh, punkts. Uh, balsojums par daļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Čeistais punkts, eh, otrā daļa, pirmā daļa, eh, kas par, pret, eh, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 41. par, pret, atturas pieņemts. 43. par, pret, atturas pieņemts. 44. par, pret, atturas pieņemts. 46. par, pret, atturas pie, pieņemts. 53. pirmā daļa par, pret, otra, atturas otrā daļa pieņemts, uh, otrā daļa par, pret, paroda, otrā daļa 53. sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 58. par, pret, atturas noraidīts. 63. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. 70. Eh, par pret atturas noraidīts. 70. par pret atturas pārbaudīsim 70. Eh, sākam balsot. E Beidzam balsot. Pieņemts. 73. pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Sākam balsot. E chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Eh, D apsvērums pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Eh, tā rezolūcija kopumā par, pret, atturas pieņemts. Ļoti labi. Osveicam eh, Zimmerkungu, Miss Kundzi, Traskovskija ziņojums par Atvainojiet. Otrais eh, punkts mm, par, pret, atturas, pieņemts. Eh, rezolūcijas priekšlikums kopumā par, pret, atturas, pieņemts. Ļoti labi, apsveicam referenti. Eh, Gasparī ziņojums. Pirmais punkts par, pret, atturas, pieņemts. Otrais punkts par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais eh, grozījums no, no ziņotāja pir, mm, par pret atturas pieņemts. Sadītais punkts. Eh, balsojums par daļām. Pirm, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret. Parādīsim otro uh, daļu. Balsojums bez, balso, bez balsot. Otrā daļa noraidīta. Astotais uh, punkts, pirmā daļa par, pret. Atturas uh, pieņemts. Otrā daļa par, pret. Uh, Pārbaudīsim otro daļu. Uh, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. punkts ir par. Pret atturas. Pārbaudīsim. 11. Eh, punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais ir eh, grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 14. punkts eh, balsojums par daļām. Eh, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. 14. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas Pieņemts. 22. punkts par. Pret. Atturas. Pieņemts. Atvainojiet, no, noraidīts. 23. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Mēģināsim. Tad, tad balsot otrā daļa par pret. Pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot. Bals beidzam balsot. Pieņemts. 24. punkts, pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 34. par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 34. Beidzam balsot. Norādīts. 38. pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pierēdī, eh, pieņemts otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 39. pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 43. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 43. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. pirmā daļa par. Pret. Atturas pieņemts otrā daļa par. Pret. Lūdzu, paceliet savu roku par. Pret atturas pieņemts. 47. par pret atturas pieņemts. Kā apsvērums par pret atturas pieņemts. L apsvērums pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Personāla balsojums. Balsojums eh, par rezolūcijas projektu. Eh, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Eh, apsveicam referentu. Lielas paldies. Lai jums jauks pusdienas. Caro Presidente Schulz, auguri, buon appetito! Priekšsēdētājs Šulc, dodieties baudīt pusdienas! Allora, il primo iscritto a parlare sulla relazione Coppa è l'onorevole Guido. Eh, kas vēlas skaidrot balsojumu par kopaziņojumu? Miranku.